Padoms un komisijas paziņojumi Eiropas gads attīstībai īstenošana un rezultāti. Padomas vārdā dod vārdu Šmita kungam, lūdzu. Voilà. <laughs> Monsieur le Président. Priekšsēdētāji, kungs, godātie deputāti, ir palikušas dažas dienas pirms oficiāli tiks eh, noslēgts Eiropas attīstības gads. Tas notiks šā gada 9. decembrī Luksemburgā. Un mēs lepojamies ar izcilo sadarbību starp Eiropas Savienības institūcijām, dalību valstīm, um, sabiedrisko sektoru, nevalstiskām organizācijām, visiem tiem, kuri vēlas atbalstīt attīstību. Uh, sagatavojoties uh, lēmumu pieņemšanai Eiropas parlamentā un padomē, mēs uh, sagatavojām šos lēmumus, izmantojot komisijas priekšlikumu, un šī pasākuma devīze bija mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne. Un mēs vēlējāmies plašāk informēt par rezultātiem, ko sasniegusi Eiropas Savienība kopā ar dalību valstīm. Mēs esam pirmie lielākie attīstības palīdzības sniedzēji pasaulē. Uh, Latvijā, Rīgā tika šis pasākums uh, oficiāli uzsākts, piedalījās arī ANO ģenerālsekretārs Banski Mūns. Arī daudzas dalība valstis oficiālos atklāšanas pasākumus organizēja, apliecinot savu uh, apņēmību eh, īstenot attīstības sadarbību un arī pievēršot plašsaziņas eh, līdzekļu uzmanību šiem jautājumiem. Tāpat tika veikti eh, pasākumi, lai šo darbību tuvinātu maksimāli pilsoņiem, sadarbojāmies ar pilsonisko sabiedrību, ar uh, zinātniekiem, izglītības darbiniekiem, māksliniekiem, ar visiem tiem, kuri vēlējās paust savu solidaritāti un uzņemties atbildību. Mēs tāpat piesaistījām arī uh, privāto, tam ir liela atbildības daļa un tas aktīvi darbojas. Un tāpat tika izmantoti digitālās tehnoloģijas, lai piesaistītu jauniešus šiem, šiem pasākumiem. Daudzi jaunieši tiešām aktīvi strādā šai jomā, ir tāpat jāsniedz viņiem atbalsts, viņi jāinformē par eh, šo darbu. 2015. gads būs uh, simbolisks gads, tajā ir notikuši daudzi pasākumi saistībā ar attīstību. ANO tika apstiprināta ilgspējīgas attīstības darba kārtība 2030. gadam. Šobrīd pat Parīzē notiek uh, klimata konference. Tie ir tikai divi būtiskākie pasākumi. Un Eiropas Savienība ar uh, apņēmību varēja paust savu vēstījumu par uh, atbalstu attīstībai. Šajā uh, zālē arī ir notikušas daudzas diskusijas par uh, aktuāliem jautājumiem par migrāciju, um, migrācijas plūsmas krīzi, un tie arī uh, parāda to, kāda ir šīs medaļas otra puse. Mēs uh, pirms dažiem mēnešiem aktīvi diskutējām par ilgtspējīgu attīstību, uh, par to, ko darīt, uh, ja cilvēki ir izmisuši un dodas prom no savas valsts. Mums uh, ir uh, jāsaglabā šī kā viena no prioritātēm, uh, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību, lai informētu pilsoņus, uh, par uh, mūsu īstenotās politikas mērķiem. Pilsoņi Eiropas Savienībā lielā mērā atbalsta attīstības palīdzību un solidaritāti ar mazāk attīstītajām partneru valstīm, un mums šī solidaritāte ir jāīsteno praktiskos pasākumos. Es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam un tīpaši Makavens kundzei un Uh, uh, atbildīgās komitejas deputātiem par atbalstu šai darbā. Un es ceru, ka jūs piedalīsieties šā gada noslēguma pasākumā Luksemburgā. Tāpat Uh, starp, sadarbība starp iestādēm ir palīdzējusi pieņemt kopīgu parlamenta un padomes deklarāciju par attīstību. Uh, tā tiks simboliski parakstīta 9. decembrī Luksemburgā, lai saglabātu šā uh, gada Uh, gaisotni un lai šis darbs uh, turpinātos arī pēc šā gada 31. decembra. Paldies! Un tagad uh, vārds komisāram Mimiķis kungam lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātie parlamenta deputāti! Mēs tuvojamies Eiropas uh, gadam attīstībai beigām. Tas ir bijis partnerības gads, jauninājumu gads, pieredzes apmaiņas gads, labs gads. Eiropas institūcijas ir tuvinājušās gan savā starpā, gan arī ar dalību valstu parlamentiem. Privātais sektors ir tuvinājies, starptautiskās organizācijas tuvinājušās. Visiem ir skaidrs, ka attīstības palīdzība ir svarīga visiem. Šis, ir pier, šis gads ir parādījis, ka mūsu centieni ir jāturpina, un attīstības palīdzība netiek novirzīta tikai un vienīgi jaunatīstības valstīm. Jautājums ir arī par mums, kā mēs, Eiropas iedzīvotāji, izturamies pret patreizējo situāciju pasaulē. Paldies parlamentam par tā spēlēto lomu šajā Eiropas, attīst... Eiropas gadā attīstībai. Un eh, es redzu, ka arī skatoties uz Luksemburgas laukumu, šajā agorā ir Eiropas gadam attīstībai veltītas afišas. Vēlētos pateikties Makavam Gērens kungam par izrādīto atbalstu. 2015. gads ir bijis izšķirīgs eh, attīstībai. Adisa Bebas konference un tajā pieņemtais rīcības plāns un eh, arī citi starptautiskās konferencēs pieņemti plāni jau ir sākt izpildīt un ceram, ka to pašu nesīs arī klimata konferences parlamentā eh, Parīzē. Vienlaicīgi bēgļu krīze, kas ir piemeklējusi Eiropu un arī visu pasauli, parāda, cik svarīgi ir problēmas risināt to izcelsmes brīdī un vietā. Citiem vārdiem sakot, Visiem ir jābūt iespējai dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Protams, ka cilvēki bēgot eh, no šausminošiem apstākļiem un krīzes situācijām ierodas Eiropā, un es uzskatu, ka šī gada lielākais panākums ir noslēgtie partnerības līgumi ar tik daudziem mūsu partneriem, gan tuvu, gan tālu. Eiropas komisija, Eiropas parlaments un padome Visi ir izpratuši, ka šis gads ir bijis būtisks, un visas institūcijas kopā Luksemburgā eh, gada noslēguma ceremonijā publiskos savu kopējo deklarāciju. Mēs uzskatām, ka par attīstības palīdzību būs jārunā, protams, ir jārunā arī pēc šā gada beigām jo attīstības palīdzība jau nebeidz šā gada 31. decembrī. Es esmu pārliecināts, ka attīstības palīdzība ir jākļūst par stabilu platformu Eiropas dialogam turpmākajos gados. Paldies! Paldies! Un tagad eh, politisko grupu vārdā došu vārdu runātājiem. EPP grupas vārdā Štīrkungs, divas minūtes lūdzu. Paldies. Paldies priekšsādātāji. Komisāra kungs. Šī gada sākumā mēs paredzējām, ka 2015. gads izskatīsies citādāk bet nu, beigās sanāca, ka 2015. gads bija masu migrācijas gads uz Eiropu, vairāk nekā Eiropas attīstības gads. Migrācija ir visi dominējošā tēma mūsu diskusijās, bet tas viss tikai apstiprina to, cik būtiski svarīgas ir efektīvas attīstības stratēģijas. Tas nozīmē, ka mums arī jākoncentrējas uz problēmu cēloņiem, ne tikai sekām un cēloņi ir uh, nabadzība. Un šie cēloņi arī ir sistemātiska cilvēktiesību pārkāpšana. Korupcija kaimiņu valstīs. Un tad arī ir iemesli, kādēļ mēs esam izmantojuši Eiropas attīstības gadu, lai noteiktu 2016. gada mērķi, lai mēs padarītu tiesu sistēmu efektīvāku un lai efektīvi cīnītos pret korupciju. Tas ir milzīgs veiksmes stāsts uh, Eiropai un paldies arī komisāram par to. Ir ļoti svarīgi, lai mēs uh, īstenotu jauno globālo 2030. gada darba kārtību, mums ir jākoncentrējās uz 16. attīstības mērķi, un mums ir jākoncentrējās uz attīstības politiku, kas balstīta uz cilvēktiesībām. Mums arī ir jāpieņem, ka bez miera nekāda attīstība nevarēs notikt, un arī otrādāk ir tieša eh, saiknes starp attīstību un drošību. Gribu izmantot šo iespēju un apsveikt savu kolēģi kolēģis no citām politiskajām grupām, no attīstības komitejas, un apsveicu arī Gērensa kungu, kurš ļoti aktīvi darbojās, lai veicinātu Eiropas attīstības gadu. Paldies! Paldies! Vai jūs pieņemat zilā kartu no Cānī kunga? Jums 30 sekundes. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Paldies par iespēju. Es nevēlētos apstrīdēt manu kolēģi par to, ka 2015. gads te bija tāds, kā iedomājāmies, bet jūs teicāt, ka bez miera attīstība nebūs iespējama. Bet šogad mēs pieredzējām, ka bez attīstības nevar nodrošināt mieru. Eiropai tagad ir iespēja īstenot ārlietu politiku attīstībā. Jūs piekrītat man? Stierkungs, jums ir 30 sekundes, lai atbildētu. Uvaženi kolēga, ono što sam rekao... Cienējams kolēģi, kā jau es nu pat teicu, tad miers nav iedomājams bez attīstības un otrādāk, proti arī bez attīstības nav iespējams miers. Šīs abas lietas ir savstarpēji saistītas. Uh, ir saikne starp attīstību un drošību. Un tas ir tas, ko mēs vienmēr esam uzsvēruši drošības komitejam. Tagad mums ir jaunā globālā darba kārtība 2030. gadam, un tagad mums ir jāizvērtē, kuri instrumenti būtu jāpārstrādā, jāpārskata mūsu attīstības stratēģijā. Mums ir jāsamazina barjeras, lai mēs varētu būt efektīvāki un lai veicinātu gan drošību, gan attīstību. Paldies! Των σοσιαλιστών και δημοκρατών, η κυρία Μακάβαν για ένα λεπτό. Paldies, un tagad Makavāns kundze. Paldies. Man ir tikai viena minūte, lai uzstātos arī divi galvenie vēstījumi. Pirmkārt, rīcība. Mēs gada sākumā teicām, ka mēs vēlamies, lai mums nebūtu tikai tukši vārdi, bet arī konkrēta rīcība, un to mēs arī darījām. Mēs uh, ceram, ka uh, nākamnedēļ tiks panākta uh, vienošanās Parīzē. Mēs arī uh, Eh, mums ir šis jaunais rīcības plāns. Tagad mums ir jāvienojās par konkrētu darbību uz vietas, un par to runāja arī komisija un padomu. Mums ir jāizpilda mūsu solījumi. Mēs runājām par Eiropas konsensusu, par attīstību. Varbūt tagad varētu virzīt uz priekšu šo ideju, lai mēs varētu iesaistīt uh, vēl vairāk partnerus domājot par nākamajiem 50 gadiem attīstības politikā. politikā. Es vēlējos pateikties Luksemburgas prezidentūrai un Latvijas prezidentūrai. Jums, priek, komisāra kungs, gribu pateikties arī saviem kolēģiem, kas mēs viens otru atbalstījām, lai nodot šo vēstījumu tālāk. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētājs un tagad no EKR grupas Zulika kungs. Viena minūte. Paldies! attīstības palīdzība no Eiropas Savienības ir uh, galvenokārt tāds mārketinga instruments. Divas trešdaļas no Eiropas iedzīvotājiem uzskata, ka mums vajadzētu palielināt mūsu attīstības palīdzību par spīti visiem, varbūt līdz šim netik veiksmīgajiem pierē, pier, piemēriem. Eiropas Savienība aizvien vairāk tērē līdzekļus, lai veicinātu uh, pati savu tēlu. Viņu mēs tērējam vairāk nekā Coca-Cola visā pasaulē. Bet ir valstis, kas vēlas mazināt savu daļu attīstības palīdzībā. Piemēram, Somija, arī Francija un ir vēl citas valstis. Un, manuprāt, ir tiešām nereālistiski lūgt tādām valstīm kā Francijai, Portugālai un Grieķijai uh, kurām ir tik milzīgi parādi, lai viņas 0,7% no sava IKP novirzītu attīstības palīdzību. Mums jābeidz sapņot par to, kā Eiropa izglābs visu pasauli. Mums ir jāpadara attīstības palīdzība realistiskāka. Paldies! Un tagad Hautelā kundze zilā kartīte. 30 sekundes. Priekšsādātāja kungs, es vēlējos jautāt kolēģim, vai viņš zina, ka tie ir viņa partijas draugi Somijas valdībā, kuri bija ārkārtīgi priecīgi par to, ka attīstības budžets tika tik drastiski samazināts par 42%. Un es gribēju jautāt, vai jūs piekrītat saviem kolēģiem no Somijas, ka šis bija pareizais gājiens. Īsti nesapratu jūsu komentāru. Solikungs, jums 30 sekundes, lai atbildētu. Protams, es piekrītu, ka Somija ir valsts, kas tagad piedzīvo recesiju, vi viņiem ir pašiem savas problēmas, kas risināmas, viņiem ir jāveic reformas, viņ, lai nepadziļinātu savu deficītu. Eiropā ir lieli parādi, un vai nu mēs. Tad mums, mums vajadzētu atrisināt pašiem savas ekonomiskās problēmas, tikai tad varam glābt citus. Bet tā vietā, ja mēs tikai palielināsim savus parādus, mēs nevarēsim būt varoņi un nevarēsim izglābt nevienu. Paldies! Paldies Alde grupas vārdā, Kērens kungs, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Var teikt, ka 11 informācijas kampaņas rezultātā šis Eiropas gads attīstībai ir bijis veiksmīgs. Uh, Uh, tika iesaistīti gan uh, valsts, gan uh, nevalstiskā sektora pārstāvi, gan privātais sektors. Un arī tika veikti pasākumi, lai risinātu problēmas, un to pierāda arī bēgļu krīze, ka šī pasākuma centrā bija jābūt cilvēciskai cieņai. Un uh, komisija un dažas dalībvalstis eh, rīkojās saskaņā ar šo principu. Citas valstis, kuras atbalstīja šo gada iniciatīvu, būtībā rīkojās eh, vienaldzīgi. Un šeit nevar noteikt nekādus griestus, nekādu uh, minimālo skaitu. Visa centrā ir jābūt cilvēciskai cieņai un eh, šīs eh, problēmas, ar ko mēs saskaramies, ir samilzušas 15-20 pēdējo gadu laikā. Tā ir bijusi mūsu darbība un daudzos gadījumos arī bezdarbība. Mums ir jābūt apņēmības pilniem un neatlaidīgiem pildot mūsu dotos solījumus, ievērojot pamatprincipus un piešķirot atbilstošu finansējumu. Un nevajag a, apturēt šo 2015. gada informācijas kampaņu, tā ir jāturpina un jāturpina 2015. gadā iesāktais ceļš, paturot prātā izvirzītos mērķus un padomes komisijas un parlamenta uh, kopīgā deklarācija būs tam apliecinājums. Un tagad uh, ENF grupas vārdā Šantas Kaldentī. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs. Jā. Eiropas attīstības gads 2015. gadā kopš 15. gada mums ir jauns attīstības ietvars un septembrī ir sagatavota jauna darba kārtība un tā tika pieņemta apvienotajās nācijās. Ceru, ka arī Parīzē tiks pieņemts ļoti ambiciozs klimata sakārtošanas plāns. Tomēr mēs jau nevaram vēl šai, šeit sev lepni sist uz pleca un uzteikt mūsu darbu. Vēl ir daudz darāmā. Arī 15. gadā bija vairāk vārdu nekā darbu, bet darba mums ir nepieciešami. Es ceru, ka 15. gads būs vērsts vairāk uzmanību uz attīstību. Vēl bez mūsu darba mums e, vajadzētu raudzīties arī uz to, lai attīstības palīdzības koherence tiktu sasniegt un lai attīstības palīdzība tiešām nonāktu, kur tai jābūt. Lai nav tā, ka mēs ar vienu roku dodam un ar otru roku ņemam. Mēs e, nevaram jau tā grūtā situācijā nonākušas valstis e, pagrūst vēl dziļāk bezdibenī. 15. gads, attīstības gads, es ceru, ka tas eh, tiešām kaut ko būs devis. Nākamais. Hoibuhs kundze, vienu minūtu lūdzu. Sirsnīgs, paldies priekšsēdētāju ir ļoti, bija ļoti svarīgi e, šo tematu iekļaut darba kārtībā, un es arī e, savā valstī esmu piedalīsies daudzos pasākumos, kur bija runa par uh, migrāciju, par uh, pārtiks nodrošinājumu uh, cilvēkiem visā pasaulē. Mēs esam daudz ko apņēmušies darīt, un tagad mums tas viss ir jāīsteno reālos darbos. Un šajā jautājumā ir jārīkojas pirmkārt dalību valstu valdībām, bet arī katram pilsonim saistībā ar um, šīm um, migrācijas debatēm. Mums ir jābūt gataviem rast risinājumus un kopīgiem spēkiem tikt galā ar izaicinājumiem, un mums pašiem ir jāsāk domāt par sevi, kā samazināt patēriņu, samazināt atkrituma apjomu, samazināt patēriņu. Mums ir jādomā uh, par mūsu kopīgo nākotni un jādomā par mūsu kopīgajām interesēm un jābūt atbilstošai politikai. Paldies! Un tagad uh, Korao kungs Vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es nevaru apgalvot, ka man ir tikpat pozitīvs skatījums uz šo Eiropas gadu attīstībai, kā es dzirdēju šeit citus kolēģus sakām. Jā, resursus jau mēs esam izmantojuši, mēs esam daudz runājuši par attīstību, bet e, vai mēs runājam par bēgļu krīzi, par milzīgo migrantu vilni, kas veļas uz Eiropu? Uh, Es eh, nedomāju, ka runāšana ļaus mums atrisināt šīs samilzušās problēmas. Protams, kad ir jārunā par attīstību un par attīstības palīdzību, bet varbūt beidzot paskatīsimies spogulī. Uh, Mēs vienmēr esam runājuši, ka attīstības palīdzība ļaus izvairīties no tādām krīzēm kā šobrīd, bet vai tas kaut ko ir devis, vai mēs nākotnē varam būt pārliecināti, ka redzēsim pozitīvu rezultātu? Es domāju, ka mēs nevaram runāt par rezultātiem, mēs vienīgais, ko varam darīt ar mazliet lielākām cerībām skatīties nākotnē. Šeit jau deputāti teica, Mēs ar vienu roku dodam, ar otru ņemam. Es domāju, ka solidaritātes principam ir jātiek īstenotam daudz spēcīgāk. Paldies! Tas bija politisko grupu runātāju saraksts, un tagad Štilgar kungam ENF pusotru minūtu lūdzu. Jā, voorzitter, dank u wel. Uh, niet alleen het afgelopen jaar. Paldies, priekšsēdā. Al heel veel geld. Uh, runājam. Uh, par Eiropu, ka Eiropa ir novirzījis daudz līdzekļus attīstībai. Bet jāpadomā par sekām, kādas tad būtu sekas, ja mēs novirzam šos līdzekļus diktatoriem Zimbabvē vai Sieraleonā. Tika nosūtīt līdzekļi, uh, kas tika izmantot, lai norganizētu barbieķu ar ziloņšovu. Mums ir jādomā pašiem par sevi pirmām kārtām. Visa nauda, kas nonāca Zimbabvē, to sagrāba uh, uh, diktators Gabonas. Uh, prezidents arī to izvir, iztērēja saviem personīgiem nolūkiem. Ir uh, milzīga plājas starp valdībām un pilsoņiem tur. Ir skaidrs, ka valdībām ir nepieciešama nodokļi, bet pilsoņi vēlas maksāt nodokļus tikai atbildīgām valdībām. Ja valdība ir korumpēta, un plus tā vēl saņem palīdzību no ārpuses, tā var turpināt valdīt pat bez nodokļiem. Un tā nav jādara nekas, lai tad, palīdzētu cilvēkiem. Mums ir jāizvairās no tā, lai līdzekļi nonāktu korumpētu diktatoru rokās. Es domāju, šis bija attīstības gads, bet gan korupcijas gads. Paldies, un tagad divas minūtes preda kungam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 Eh, regulu, un tagad mēs uh, diskutējam par šīs regulas īstenošanu un par to, kā turpināt šai garā uzsāktos pasākums. Šī gada laikā bija iespēja informēt Eiropas pilsoņus par 12 prioritārajām tēmām un mēs varējām arī skaidrot, kā tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda, lai sniegtu atbalstu attīstībai, kā šie līdzekļi var izmainīt visnabadzīgāko pasaules valstu iedzīvotāju dzīvi. Rumānija ir uh, tāda Eiropas Savienības valsts, kurai nav sēnu attīstības sadarbības tradīciju, bet šis gads bija laba iespēja pilsoņus informēt par šā gada prioritātēm. Es esmu pastāvīgais referents par attīstības palīdzības jautājumiem un mani priecēja, ka, ka šādas bija šā gada prioritātes, ka ir jābūt godīgai taisnībai pret attīstības valstīm. Uh, un ir jāskaidro šīs lietas arī pilsoņiem, lai ne tikai eksperti būtu lietas kursā, un nav runa arī vienkārši par informācijas kampaņu. Ir jādara vairāk, 2030. gada darba kārtība ir jāīsteno piesaistot uh, šiem pasākumiem arī uh, Eiropas Savienības pilsoņus. Bez pilsoņu atbalsta mēs nesasniegsim progresu. Paldies, priekšsēdētāji. Tagad vārds Gereo Salamam. Paldies, priekšsēdētāji. Nu jau tuvojas uh, gada beigas un uh, ir Uh, šajā gadā bijusi konsekventa parlamenta nostāja un bijusi ciešāka sadarbība starp institūcijām, bet diemžēl gada beigās mēs piedzīvojam lielākas krīzes un vairāk krīžu nekā sākumā - attīstības krīzes, un mums ir jāmeklē Uh, daudz iedarbīgākas atbildes nekā bija iecerēts janvārī. Šī gada pieredze mums ir jāizmanto kā impuls, lai apņēmīgi rīkotos, lai mēs pildītu savus solījumus, piešķirot 0,7% no mūsu nacionālās nacionālā um, koprodukta attīstības politikai. Un uh, mums tas ir jāturpina nākotnē. Paldies! Tagad vārds Ujazdovska kungam. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, atbalstu attīstības politiku. Tas ir Eiropas pienākums, par to ir rakstījis arī Jānis Pāvils II, uh, no, sakot, ka tas ir uh, mūsu pienākums, bet mums ir jārīkojas saprātīgi. Mēs nevaram to uztvert kā vienkārši mārketinga kampaņu, mēs nevaram būt pašapmierināti. Mums ir jāizvērtē, kādi konkrēti rezultāti ir gūti un jāatbild uz jautājumu, vai mūsu Eh, izdevumi saskan ar eh, palīdzības saņēmēju valstu veiktajiem pasākumiem, un vai šos pasākumus atbalsta arī citas ietekmīgas valstis, tādas kā Ķīna un ASV. Mums ir jābūt uzticamiem partneriem, mēs nevaram būt pašapmierināti. Tāpat jāņem vērā aktuālākie izaicinājumi - migrācija, bēgļu krīze un ir arī atbilstoši jāmaina attīstības politika, lai tiktu galā šiem risinājumiem. Paldies. Tagad vārds Andersons kundzei. Eiropas Savienība ir lielākā palīdzības sniedzēja pasaulē, bet cik daudz šīs naudas tiek tiešām tērēts uh, attīstībai un cik daudz naudas uh, aiziet ieročiem un kara kurināšanai cik daudz līdzekļu tiek tērēts, lai izskaust nabadzību un badu, bet cik daudz naudas tiešā vai netiešā veidā veicina badu, uh, uzkurinot karus Afrikā un tuvējos austrumos. Uz šiem jautājumiem ir jāatbild, jo pretējā gadījumā būs arvien vairāks, lielāks parādu sloks, vairāk karu un vairāk bēgļu. Uh, bērniem ir nepieciešama izglītība. Diemžēl ir daudz uh, nevainīgu upuru un daudz naudas noziedznieku kabatās ieplūdis. Ir jāatzīst, ka uh, nabadzība nav kaut kāda dabiska parādība, bet gan, ka naba, nabadzībā ir noteikti cēloņi. Paldies tagad vārds Hautals kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Attīstības gads nu jau tuvojas beigām un notiek ļoti ambiciozas sarunas par klimata eh, vienošanos. Es vēlējos vērst jūsu uzmanību uz to, ka mums eh, vairāk ir jāinvestē, lai nabadzīgākās pasaules valsts varētu pielāgoties uh, klimata pārmaiņām, piemēram, mm, Sahāras reģiona valstis Āfrikā, jo Eh, viņas ir absolūti neaizsargātas pret klimata pārmaiņām, kas notiek un turpinās un turpināsies. Es ticu, ka uh, tirgus dalībnieki uh, aktīvi iesaistās, lai mazinātu klimata pārmaiņas, bet mēs varam ieguldīt vairāk pūliņu, lai atbalstītu valsts centienus pielāgoties klimata pārmaiņām. Paldies, Hautals kundze. Vai jūs pieņemsiet jautājumu no Stuhar kunga? Bitte, Herr Kollege Stuber. Jā, voorzitter, eh, dank u wel. Stuber kungs, paldies priekšsēdētāji, man ir jautājums. Mēs daudz runājam par bēgļiem, par klimatu, mēs sajaucam visu kopā, klimats paliek sliktāks, un tad mums nepieciešama papildu līdzekļu attīstībai, un tad bēgļi arī ierodās pie mums klimata pārmaiņa rezultātā, viss tiek sasaistīts kopā. Es nāku no Nīderlandes. Tā ir valsts, kurā mēs uh, esam. Mēs nevaram būt pārāk elastīgi. Mēs jau atrodamies zem jūras līmeņa. Varbūt Nīderlandē vajadzētu atgūt nedaudz no saviem ieguldītiem līdzekļiem visā šajā cirkā. Paldies Stūgara kungam, Hautels kundze. Jā, liels paldies par jūsu paziņojumu. Es uzskatu, ka Nīderlanda noteikti var palīdzēt pasaules patiesi nabadzīgajām valstīm, lai viņas varētu pielāgoties klimata pārmaiņām, um, kas arī tiesa no mūs tiek sagaidīts šajās klimata sarunās. Tiek sagaidīts, ka bagātās valstis uh, darīs pieejamas savas izstrādātās tehniskās inovācijas, tehnoloģiskās inovācijas, ne tikai lai kontrolētu, piemēram, uh, Uh, plūds, bet lai arī varētu tikt veiktas investīcijas atjaunīgo resursu izmantošanā, un es domāju, šādas zināšanas un tehnoloģijas ir kaut kas tāds, ko Nīderlanda ļoti labi varētu nodot nabadzīgākajām valstīm. Lielas paldies, Hautals kundze! Redzu, ka esat jau piecēlies kājas. Gribēju tikai norādīt, ka Es neatradu īsto pogu, lai apturētu jūs pēc 30 sekundēm. Tagad došu vārdu Gīla kungam. Mm, mikrofonu runātājiem. Paldies! Šis 2015. gads ir bijis Eiropas attīstības gads, gads attīstībai. Es pārliecinu, ka tie cilvēki, kas sako šim notikumam YouTube, un visi trīs cilvēki šajā telpā to ļoti labi zina. Bet, uh, nu, būsim tomēr reāli. Es jau pagājuši, kad paredzēju, ka mēs te tev uzsitām par plecu, par tā, kamēr uh, sabiedrība tad, tad ignorē šo propagandas kampaņu. Uh, ir miljoniem eiro iztērēti šai kampaņai, un es domāju, tos, ka tos varēja daudz liederīgāk izmantot, lai izglābtu dzīvības. Tā vietā, lai mēs reklamētu to, cik mēs esam uh, brīnišķīgi un augstsirdīgi. Eiropas gads attīstībai neatstās nekādu mantojumu. Paldies Gila kungam! Un tagad viena minūte līdzakungam. Paldies priekšsēdētā Eiropas gads attīstībai, manuprāt, bija ļoti uh, veiksmīgs gads, jo bija saskaņota attīstības politika. Uh, kas tika īstenot 12 gadu laikā, un es gribētu, lai Vācijas parlamentā arī būtu tikpat saskaņota politika. Šis gads ir bijis gan ar pozitīvām, gan negatīvām zīmēm. Finansējuma konferencē neizdevās panākt, lai uh, dalību valstis atvēlētu 0,7% no IKP, kā tas bija solīts. Tāpat laikā es runāšu pretī kolēģim, ka mums ir bijusi uh, laba uh, informācijas kampaņa, arī pateicoties uh, prezidentūras centieniem. Uh, tagad mums būs jāīsteno 2030. gada mērķiem, un tādēļ vajadzēs veiksmīgi sadarboties gan padomē, gan komisijai, gan parlamentam, lai to īstenotu. Tagad vārds eh, kolēģim Silvam Perēdam. Priekšsādātājiem, kolēģi, komisāra kungs. Eiropas gads attīstībai pasauli nemainīja. To varam atzīt, un neviens jau arī to nesagaidīja. Vai arī nedomāju, ka tāds notiks. Bet tomēr tika palielināts informātības līmenis sabiedrībā, tika izraisītas diskusijas, uh, tika veicinātas partnerības un projekti, kas palīdz mums virzīties uz pareizo ceļu. Tika noturēts vairākas ļoti labas konferences. Bet, protams, nekas no tā, ko esam darījuši, jau nevar garantēt panākumus nākotnē. Mums ir jāizpilda mūsu solījumi un mūsu apņemšanās. Šķiet, ka attīstība aizvien zemāk noslīd politiskajā darba kārtībā. Mums ir daudz iemeslu, lai mēs būtu nobežījušies. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem savā attieksmē. Un tieši tādēļ šodien es aicinātu komisiju būt, tātad, uzraudzīt visus, kas darbojas šajā parlamentā. Paldies Silvas Pereiras kungam un tagad brīvā mikrofona procedūra. Baidos, ka nevarēšu. Uh, ļaut uzstāties visiem kolēģiem, kas ir lūguši šo iespēju. Ceru, ka būsiet izpratnes pilni Sāgla kungs. Az idei Európai év kapcsán mindannyian egyetértünk a fel... Paldies šī tematiskā gada laikā. Mēs varam piekrist, ka attīstība ir svarīgs jautājums nesenās migrācijas kon krīzes kontekstā un arī klimata konferences kontekstā. Eiropas pilsoņu interesēs ir pātrināt attīstību pasaules nabadzīgākajos reģionos un uzlabot dzīves līmeni. Bet ko mēs varam darīt, ja cilvēki darbspējas vecumā izvēlās pamest savas valstis? Masīvā emigrācija krietni samazina attīstības iespējas nākotnē. Uh, Tad mums ir jādara viss iespējamais, lai stabilizētu situāciju konflikta zonās, jo šie jaunie cilvēki, viņi, kuri ir labi apmācīti, bet kuri beigās izvēlās pamest valsti, tad ir nopietns apdraudējums valsts attīstībai. Paldies! Nu Gadvārds Marijas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! 2015. gads bija arī gads, kad Eiropas Savienība neizpildīja līdz galam savus mērķus, un viens no tiem ir uh, diskriminācijas un cilvēktiesību pārkāpumu izskaušana. Eiropas Savienība īsti pat neveicina attīstību pati savās dalību valstīs. Nākamajos pāris gados notiks šādi pasākumi, lai veicinātu jaunu darba vietu veidošanu un izaugsmas veicināšanu, bet tam piešķirtie līdzekļi netuvu nav pietiekami kamēr esam šajā līmenī Eiropas Savienībā, mēs nekādā veidā nevaram sasniegt Eiropas gada attīstībai mērķi. Mēs gluži vienkārši varam atvieglot parādus. Ja mēs ne, neatvieglosim parādus tādām valstīm kā Grieķija, tad mēs paši savas problēmas neatrisināsim, lai varētu dzīvot labklājībā un a, nodarbinātībā visiem. Paldies! Paldies Mariešu kungam! Nākamais Maja Kovčiča kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Visi notikumi pasaulē un viss, kas notika 2015. gadā, parāda, ka Eiropas gads attīstībā bija pamatots. Eiropas Savienības dalība valstis un visi tie, kas vēlējās palīdzēt pasaules nabadzīgākajām valstīm, parādīja, ka mēs to varam darīt Un tas ir tikai vēl viens pierādījums tam, ka solidaritātei nav alternatīva. Tādēļ es vēl joprojām atbalstu Eiropas gadu attīstībai un tāpat arī es atbalstu visus centienus, lai novērstu migrāciju klimata pārmaiņu dēļ. Tie ir izaicinājumi, ko saskarsimies nākamajos gados. Tas būs liels izaicinājums Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies Jakovčiš kungam. Nākamais Kristāgonas kungs. Šodien mēs runājam par attīstības palīdzību, dom, runājot par tā saucamo trešās pasaules, tā saucamiem trešās pasaules valstīm. Decembra mērķis bija savienot izaugsmi ar cilvēktiesību aizstāvību. Uh, Tomēr tas viss ir ļoti ironiski, jo tikai pirms trīs uh, dienām Eiropas padome politiski un ekonomiski apsveica Erdogāna režīmu Turcijā, pilnībā ignorējot cilvēktiesību pārkāpumus valstī. Pirms dažām nedēļām Ankarā tika nogalināti mierīgi demonstrētāji notika nu, pirms pāris dienām gaisa uzlidojumi. Visi eh, centieni apkarot islāma valsti ir aizmirsti. Es domāju, ka Eiropa faktiski izma, iznīcina pati savas vērtības un ignorē pārkāpumus. Paldies Krisoganas kungam. Nākamais runātājs Etereģa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Apvienotajā karalistē attīstības finansējums ir ļoti kontroversiāls jautājums. Ja nu mēs samazinam izdevumus aizsardzībai, izglītībai, tiesiskumam, sabiedriskai kārtībai uh, un tā tālāk, un es domāju, ka Briti nebūs pārāk priecīgi, uzzinot, ka nodokļu maksātāju nauda no apvienotās karalistes tiek novirzīta apšaubāmiem diktatoriem visā pasaulē, bet ir arī nodokļu maksātāju nauda, kas tiek nodot Eiropas Savienībai, kas tiek tālāk iztērēta, un tad uzzinām, ka nodokļu maksātāja nauda ir tik uztērēta pašreklāmai. Es domāju, ka Lielbritānijas iedzīvot uzskatīs to par absolūti nepieņēmumu. Paldies Eteriģa kungam, un tagad noslēgumā uzklausīsim. Novēgumā uzklausīsim Bonāno kungu. Paldies priekšsēdētājiem! Esmu bijis neliels It Ziemeļitālijas pilsētas mērs, ne tikai Eiropas parlamenta deputāts, bet ja palūkojamies uz budžetu un redzam, kā līdzekļi ir iztērēti, katru reizi, kad to daru, es aizvien vairāk sadusmojos. Nīdekļi tiek gluži vienkārši izšķērdēti laikā, kad tik daudz uh, jautājumu ir jārisina pašā Eiropā. Uh, Mums ir jānovirs līdzekļi, lai palīdzētu mūsu pilsoņiem. Tas ir tiešām ļoti apvainojoši, ka nauda gluži vienkārši tiek izšķērdēta. Jūs piešķirat līdzekļus valstīm kā Turcija, 10 miljardus eiro, un ja paskatāmies, kā Turcija funkcionē, tas ir tāds pliķis tajā visiem klātesošiem. Mēs aizmirstam paši savus cilvēkus, eiropiešus, cilvēkus, kuri maksā nodokļus. Paldies, Bonano kungs. Un esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru. Un diskusijas noslēgumā uzklausīsim no sākuma komisāra kungu, Mimicis kungu. The... Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti! Šā gada sākumā bija skaidrs, ka 15. gads e, būs izšķirošs, lai noteiktu nākotnes attīstības palīdzības e, vektorus, un šis gads e, mūsu darbam ir devis jaunu satvaru. Mēs sagatavojām šo programmu un jaunas krīzes, jauni izaicinājumi Tie šogad visi mums atgādināja, cik ļoti svarīgi ir eh, strādāt, lai palīdzētu jaunatiestības valstīm. Eh, mūsu paziņojumā par attīstības jautājumiem ir iekļautas daudzas tē, daudz tēmas, un mēs esam runājušiem gan arī ar uh, iedzīvotājiem, un īpaši ar jauniešiem, ko viņi redz šajā attīstības palīdzībā pēc 15. gada beigām. Mēs eh, visi vēlamies, lai viss eh, neaizsargātāko balss tomēr taptu sadzirdētas. Paldies Mimits kungam un tagad došu vārdu Šmita kungam. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, deputāti. Es vēlreiz vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par tā ieguldījumu Eiropas gada attīstībai panākumos. Šis gads tuvojas beigām, bet mūsu centieni, lai izkaustu nabadzību, ir jāturpina un tie vēl ir jāintensificē. Un uh, mums ir jāīsteno konkrēta attīstības palīdzība un jāīsteno mūsu uzņemtās saistības. Uh, aptuveni 1,3 miljārdi cilvēku joprojām dzīvo galējā nabadzībā. Pat ja simtiem miljonu cilvēku ir izkļuvuši no šādas nabadzības, tomēr nāks konstatēt, ka nevienlīdzība uh, valstu iekšienē ir vēl vērsusies plašumā daudzos pasaules reģionos. Tas ir liels izaicinājums un tas uh, īpaši klimata pārmaiņas ir liels izaicinājums un tas skar daudzas pasaules valstis. Šobrīd pas, Parīzē notiek konference par uh, klimata pārmaiņu jautājumiem un tas ir būtiski, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību uh, jo, kā tika teikts, uh, nevar uh, pasaulē būt drošība, ja ir liela atšķirība attīstības līmenī. Un tādēļ šiem mūsu centieniem nevajadzētu beigties līdz ar šo gadu, bet mūsu skaidrošanas un pārliecināšanas centieniem ir aktīvi jāturpinās arī uh, nākotnē. Paldies! Līdz ar to